pildīt savus pienākumus attiecībā uz nodokļiem un vajadzētu respektēt darba tiesības un cilvēktiesības šajā kontinentā. Lielas paldies, tagad izteiksies Karlos Zuriņo. Vienu minūti. Komisārs Kunze, es priecājos, ka Eiropas komisija tagad eh, sāk veidoties par ģeopolitisko komisiju un izv ir izvēlējusies eh, Āfriku, lai to pierādītu. Mums ir vajadzīga jauna stratēģija šim kontinentam. Tas ir būtiski ne tikai šim kontinentam, bet arī Eiropai. Mums ir vajadzīga stratēģiska partnerība, un šai partnerībai ir jāsniedz atbildes Mm, uz uh, dažādiem attīstības jautājumiem, ievērojot cilvēktiesības. Mums ir jādomā par ilgspējīgu attīstību pilnīgi visās dimensijās. Mums ir tāpat arī jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība un tas tās spēks. Šādā veidā mēs varētu arī mm, salāgot šo stratēģiju ar um, jauno Kotonu nolīgumu. Tie būtu galvenie pīlāri mūsu attiecībās. Tas ļautu arī vairāk iesaistīt parlamentus, mēs varētu saglabāt parlamentāro dimensiju um, attiecībās starp Eiropas Savienību un AKK, un Eiropas parlaments savukārt varētu veidot attiecības ar um, Bizāfrikas parlamentu. Liels paldies! Tagad izteiksies uh, Zaharopolo kundze pusotru minūti. Madame la komisēra. Komisārs kundze, godāmie kolēģi, paskatīsimies uz 2020. gada Āfriku. Tā ir jaunā seja, tā ir jaunatnes un sievietes seja. Āfrika ir gatava stāties pretī visiem izaicinājumiem. Galu galā Āfrika spēlē šeit izšķīrošu lomu arī visā pasaulē. Galu galā šeit ir runa par vērtībām un pieredzi Šim kontinentam vairāk nekā jebkad iepriekš ir vajadzīgi sabiedrotie. Eiropai ir vajadzīga tāda Āfrika, kas būtu spēcīga un lepotos pati par sevi. Un tāpat arī e, Āfrikai ir vajadzīga tāda Eiropa, kas varētu runāt vienā balsī. Šādā veidā varēs nodrošināt multilaterālismu un arī ilgspējīgu attīstību. Komisārs Konze šajā jaunajā stratēģijā vajadzētu no jauna veidot attiecības starp mūsu kontinentiem. Vajadzētu pielikt punktu postkoloniālismam. Galu galā mums ir jā, jāveido šīs attiecības uz vienādiem pamatiem kā līdzvērtīgiem partneriem. Mums ir jāizstrādā šī stratēģija nevis Āfrikai, bet gan kopā ar Āfriku. Mums ir arī savi pienākumi Mums vajadzētu panākt, lai Eiropieši ļautu eh, Āfrikai attīstīties eh, kā daudzveidīgam kontinentam. Tāpat arī vajadzētu veidot eh, par, mm, starptautiskas partnerības, šādi paverot jaunas vēstures lapuses, ko mēs vēlamies rakstīt kopā, kopā ar padomi, kopā ar Āfrikas kolēģiem, kopā ar visiem parlamentāriešiem. Paldies! Lielas paldies! Tagad izteiksies Marija Arēna. Viena minūte. Merci. Paldies! Komisārs kundzei! Pēc kolonālisma beigām un pēc Āfrikas valstu neatkarības iegūšanas Eiropa ir noslēgusi daudzus sadarbības līgumus ar Āfriku. Mums ir bijuši jaundē, eh, tomē nolīgumi, kotunu nolīgumi tā tālāk. Bet eh, šie eh, nolīgumi ļoti bieži uh, ir ļāvuši mums saglabāt mūsu ietekmes sfēru šajā kontinentā. Apmēram pēc pusgadsimta rezultāti nav izcili. Mēs paskatāmies uz attīstības rādītājiem, ja paskatāmies uz ekonomikas daudzveidošanu, uz vienlīdzību vai arī drošību šajā kontinentā. Protams, ka mums nevajadzētu pārtraukt mūsu attiecības ar Āfriku, tāpēc es apsveicu šo uh, jauno iniciatīvu, jaunu stratēģiju starp Eiropas Savienību un Āfriku. Taču mums ir jābūt saskaņotākiem un arī caurdzamākiem. Mums ir vajadzīga saskaņotība dažādajos instrumentos, kādi ir mūsu rīcībā. Mēs esam jau veikuši ļoti daudz kaimiņa tecību politikas jomā. Mums vajadzētu paskatīties arī uz mūsu politiku. Mēs nevaram aizstāvēt tādas tirdzniecības attiecības, kas neveicina reģionālo attīstību un kas iznīcina vietējo lauksaimniecību par labu Eiropas lauksaimniekiem. Ir vajadzīga arī caurdzamība un pārvaldība. Tātad es saku jā stratēģijai par, par, ar Āfriku, bet mums vajadzētu aizmirst par pagātni. Liels paldies! Tagad izteiksies Marijas Raija Rodrīgas Rāmos. Viena minūte. Un lūdzu nepa, nepārsniedziet jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Mums ir pieteikušies daudz runātāju brīvā mikrofona procedūrā. Ja mēs eh, gribam dot visiem vārdu, tad lūdzu neizsakāties pārāk ilgi. Lūdzu. Gracias, presidenta, gracias, komis... Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Paldies arī komisārs kundzei. Āfrikas eh, kontinents, eh, tur nav tikai imigranti, tur arī ļoti daudz eh, jauniešu, ļoti daudz sieviešu, kurus spēlē ar vien lielāku lomu un ar vien nozīmīgāku lomu. Mums ir nepieciešama zaļā stratēģija šajā kontinentā, lai nodrošinātu tīru enerģiju, cīnītos ar klimata pārmaiņām, un tam ir jāieņem centrāla loma mūsu jaunajās attiecībās ar Āfriku. Pagājušajā gadsimtā Āfrikā radās tikai 2% no siltumnīcas gāzu apjoma, bet eh, mūsdienās tā saskarās ar klimats pārmaiņas pavisam reālām un skarbām sekām. Un Āfrika ir tā vieta, kur visvairāk cilvēku iet eh, bojā plūdu un sausumu dēļ. Pielāgošanās, noturība, jauna atjaunojama enerģija Tam visam ir jābūt pašā viducī mūsu jaunajās attiecībās. Eiropai nepieciešams vairāk resursu, bet visvairāk ir nepieciešams izrādīt atbildību. Paldies, tālāk vārds Pisapie kungam vien minūte. Paldies, priekšētāji. Šodien diskusijās vairāk kārt atkārtojās viens vārds - migrācija. Mēs visi zinām, kāds eh, ir šī vārda aptvērums un sekas, bet es uzskatu, ka sociāla-ekonomiskā attīstība, demokrātiska attīstība Āfrikas kontinentā ir eh, tie mērķi, uz kuriem mums būtu jāvirzās. Tas ir vienīgais veids, kā mēs nodrošināsim labu migrāciju, miers attīstība tā ir daļa no Eiropas DNS, un ar šīm vērtībām būtu jādalās arī ar Āfriku un jāpalīdz viņiem izvairīties no pagānas kļūdām. Eiropas fondi, uh, fondi ir jāiegulda šī kontinenta izaugsmē. Mums ir jādomā par to, kā veicināt labas at, uh, attiecības, un uh, citējot Mandelu, neviens nav uh, piedzimis kā vergs, neviens nav piedzimis, lai dzīvotu nabadzībā, mēs visi esam piedzimuši kā brāļi. Paldies, tālāk vārds Rafaela kundzei, vienu minūtu lūdzu. Komisārs kundze, kolēģi, vispirms vēlos teikt eh, paldies Underlainas kundzei par to, ka viņa pirmajā starptautiskajā uh, vizītē devās uz Āfrikas Savienību, un tas ir signāls. Uh, Mēs esam krustcelēs un mums ir jāmaina mūsu domāšanas veids, mums ir jādomā kā līdzvērtīgiem. Ir ļoti daudz eh, daudzsološu iniciatīvu Āfrikā un eh, brīvās tirdzniecības teritorija ir viens no piemēriem. Tas ir ambiciozs projekts, kas var pārveidot Āfriku eh, daudzpusīgā un uh, izcilā partnerī. Un es aicinu komisiju darīt visu iespējamo, lai veicinātu uh, Āfrikas kontinentālās brīvās teritorijas izveidi. Komite, komisijai vajadzētu to apsvērt un uh, lemt par konkrētiem pasākumiem. Tas ir arī mūsu interesēs, lai būtu uh, Uh, vienota Āfrikas Savienība. Mums ir jāpalīdz viņiem uh, apvienot spēkus, it īpaši, kad citi spēki ir vērsušies pret mūsu centieniem. Partnerība ar, uh, starp Eiropas Savienību un Āfrikas partnerību ir partnerība, kas ir ar līdzvērtīgiem dalībniekiem. Paldies, dāmas un kungi. Ir ļoti daudz cilvēki pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Uh, un diemžēl ne visiem būs iespēja izteikties, bet eh, kā pirmo uzklausīsim Milan Monkungu. Lūdzu, viena minūte. Paldies! Āfrikai ir jābūt prioritātei. Mums ir jāpalīdz kontinentam attīstīties, nodrošināt eh, drošību tās valstīs, uh, izglītību jauniešiem, ir jāpārvalda migrācijas plūsmas. Kontinents saskarās ar milzīgām demografiskām uh, problēmām, ir nepieciešama jauna stratēģija un jāapzinās, ka Eiropas Savienības un Āfrikas samits ir ļoti būtisks fórums. Mēs esam uh, tuvi kaimiņi. 25 gadi Lūk, eh, cik ilgi jau ir Barcelonas partnerība, bet vēl eh, mērķus, mieru, drošību mēs neesam panākuši. Dažās eh, lietās pat progress nav vispār panākts. Kuram tad ir galvenā loma Lībijā un citur tojos austrumos? Atbildes uz šiem jautājumiem nedod optimismu mums ir joprojām jāsaglabā Eiropai nozīmīga loma gan Āfrikā, gan Vidusjūras reģionā. Paldies Vai to Markeša kundze lūdzu? Jovem do mundo. Tal como entre nós, as tecnologias. Paldies! Āfrika ir ar uh, lielāko jauniešu īpatsvaru. Digitālā tehnoloģija dod jaunas iespējas, rast jaunus risinājumus tādām problēmām kā e, sieviešu dzimumorgānu sakropļošana, e, lietotne, ko lieto jaunieši Kenijā. kur tiek izmantotas e, virtuālās valūtas. Mēs redzam arī, ka ir dažādas sacensības Ganā un citās valstīs šajā pašā jomā. Mēs redzam, ka tehnoloģija attīstās, un tā rezultātā uzlabojas arī izglītība, eh, sievietēm ir nozīmīgāka loma, un tie būtiski jautājumi gan Eiropā, gan Āfrikā, un tādēļ mūsu stratēģijai ir šie aspekti jāpastiprina. Un jāiekļauj arī mūsu pieejā, nodrošinot vienādas iespējas. Paldies! Kempa kundze lūdzu. Paldies, eh, priekšstādātāji. Komisārs kundze, liels paldies par šādu jaunu pieeju, par jaunu stratēģiju Āfrikai, kas ir tiešām nepieciešama. Mēs Dievu komitejā par to esam jau daudz runājuši. Mums uh, jānovēro, ka ir augsts bezdarba līmenis, konflikts starp ciltīm, uh, un ļoti daudz jauniešu, kas pamet savas valstis un kļūst par migrantiem un mēs redzam, ka ir arī cilvēku tirdzniecības sērga. Mēs Polijā esam ļoti daudz darījuši, lai eh, ievāktu ziedojumus vairākās organizācijās un atbildā, eh, palīdzēt cilvēkiem, kas ir eh, izkļuvuši no šīs sērgas. Mēs zinām, ka ir jāatbalsta arī bērni, kas reizēm pat piecu gadu vecumā tiek pārdoti kā seksuāli vergi. Uh, Ir eh, Kenijā vēl vietas, kur cilvēkus tirgo kā preces. Jaunu puiku var nopirkt par 300 dolāriem. Komisārs Kundze, es domāju, ka svarīgi e, es Afrikas stratēģijā iekļaut arī šo tematu. Mēs nevaram aktīvi darboties, necīnoties pret uh, cilvēku tirzniecību. Paldies, Monika Kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji Urpalainens kundze. Manuprāt, ir ļoti svarīgi skatīties uz Āfriku kā uz līdzvērtīgu partneri šīs jaunās stratēģijas ietvaros. Vai mēs runātu par izglītību vai cīņu ar klimatu pārmaiņām, Āfrikas attīstība ir ļoti nozīmīga visai pasaulē. Tas ir milzīgs kontinents, Un kā norādīja Topēkungs, ja mēs vēlamies runāt eh, par visu šajā stratēģijā iekļautu, būtu nepieciešama vesela nedēļa, bet vēlos izcelt vienu - sieviešu un meiteņu loma. Un eh, kā to eh, stiprināt pilnīgi visās dzīves jomās, un neviena valsts nevar izdzīvot, ignorējot 50% savu iedzīvotāju. Mums jānodrošina, ka meitenes var apmeklēt skolu, uh, ka tiek nodrošināta viņa seksuālā veselība, un ka uh, laulības ir brīvprātīgs jautājums, nevis piespiedu. Paldies! Daidri Kluens lūdzu tālāk. Paldies, uh, priekšētājs kundze, komisārs kundze. Uh, Eh, man prieks eh, par to, ka jūs kopā ar Vandelēnas kundzi apmeklējāt Āfriku. Manuprāt, tā bija ļoti nozīmīga vizīte. Kā jūs teicāt, eh, Āfrikā ir ļoti daudz jauniešu pārliecības un potenciāla. Manuprāt, ir tieši tādēļ arī jāskatās, kā noris sadarbība un sastrādāšanās starp Eiropas Savienību un Āfriku. Uh, Ir eh, bijuši veiksmes stāsti, ir eh, arī citas lietas, eh, kas jāskata klimata vienošanās Parīzes nolīgums un ilgspējīgas attīstības mērķi. Tādēļ šī partnerība tagad ir tas, uz ko būtu jākoncentrējas. Protams, ir jautājumi vēl par ļoti augstu bezdarba līmeni. Arī šeit Eiropa var palīdzēt, veidojot jaunas Eh, veicinot jaunu darbu vietu rašanos. Es esmu arī apmeklējusi iepriekšējā sasaukuma laikā vairākas Āfrikas valsts un es zinu, ka var ļoti daudz darīt, lai atbalstītu vietējās industrijas un eh, darba vietu veidošanu tajās. Tādēļ ir ļoti svarīgi Eiropai attīstīties kopā ar saviem kaimiņiem, tostarp arī Āfriku, ar jaunu stratēģiju. Paldies! Klāt dalī, lūdzu! Paldies, priekšētāji. Manuprāt, ES stratēģija Āfrikā var tikt uh, nodēvēta par tādu uh, parunāšanos, par uh, attīstību, par uh, līdztiesību, bet uh, lielā mērā patiesībā tas tikai mēģina piesekt neoliberālu globalizāciju. Mēs esam redzējuši daudzos uh, Um, tirsniecības mehānismos AKK un mazāk attīstītās valstīs uh, ir uzspiesti tarifi, ir uh, uzspiesti protekcionismu mehānismi, ar kuriem mēs pasargājam sevi, un neoliberāli tirsniecības nolīgumi ir vienīgais, ko Eiropas Savienība un nelīdzsvarotās attiecībās ar Āfriku spēj piedāvāt. Tāpat arī lielāka militāra klātiena šajā teritorijai, tīpaši aizsahāras reģionā, kur uh, vadību uzņemās uh, Francija un atbalsta uh, diktatorus, lai aizsargātu Francijas intereses, proti izēju materiālus un lētu dalības darba spēku. Lūk, par ko mēs runājam, runājam par līdztiesību. Paldies! Kristofs Hetmans kā pēdējais runātājs lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Komisārs kundze, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi! Jaunā stratēģija Āfrikai ir jāpielāgo mainīgai politiskajai un vidus situācijai, un jebkuru uh, nolīgumu un attiecību pamatā ir jābūt cilvēktiesībām un demokrātijai, lai veicinātu brā, vārda brīvību un ieviestu demokrātiskus standartus, ir jāpadziļina politiskais dialogs, lai sastrādātos ar Āfrikas Savienību. Mums jādomā par drošību, mieru. Uh, Um, nabadzības izskaušanu, veselības aprūpu uzlabošanu, uh, cīņu ar cilvēku tirdzniecību. Lai to panāktu, ir neno, jānodrošina finanšu atbalstām valstīm, kas cīnās ar šādām problēmām. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka cīņā ar klimata pārmaiņām Eiropas saimnībai būtu jāatbalsta Āfrikas iniciatīvas, kas saistītas ar atjaunojumiem enerģijas avotiem. Paldies! Tālāk eh, komisijas vārdā uzklausīsim atkal eh, komisārs kundzi Jutu Urpilainen. Cienījamie priekšētāji, cienījamie deputāti, vēlos teikt eh, paldies par ļoti konstruktīvu diskusiju. Es esmu pārliecināta, ka mēs spēsim izveidot jaunu stratēģisku un izdevīgu Uh, sadarbību ar Āfriku, balstoties uz ilgspējīgu attīstību. Jūsu pienesums stratēģijai ir ļoti svarīgs, veidojot tās pamatus. Komisija kopā ar Eiropas ārējās rīcības dienestu vēl iz, uh, sagatavo šo stratēģiju, lai padarītu to pēc iespējas visaptverošāku. Cienījamie parlamenta deputāti, varat būt droši, ka jūsu teiktais ir piefiksēts. It īpaši man ir liels prieks, ka tik daudzi no jums runāja par jauniešiem. Stratēģija būs nozīmīga pārmaiņa, stiprinot mūsu attiecības ar Āfriku. Stratēģijas mēģis ir cīnīties ar globāliem izaicinājumiem, ar kuriem saskarās mūsu abu kontinenti un kurus mēs nedrīkstam atstāt novārtām. 20. gads būs ļoti svarīgs Eiropas un Āfrikas attiecībās ar uh, AKK galveno spārunu vedēju un uh, Togo uh, ārlietu ministru profesoru Robotu Se vienojāmies, ka centīsimies noslēgt pēc Kotonu pārunas līdz marta beigām. Un sagatavojoties Eiropas Savienības Āfrikas samitam, uh, organizēsim uh, tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, lai kopā spētu uh, ieskicēt, kādai būtu jābūt mūsu partnerībai. Mēs tāpat centīsimies, ka izmantosim pareizos pasākumus, lai īstenotu mūsu uh, politiku, lai un panāksim to pēc iespējas ātrāk vienojoties par DFS. Mums ir jāstrādā kā institūcijām kopā, uh, lai nodrošinātu šos eh, svarīgos uzdevumus un to izpildi. Tikai strādājot kopā, mēs varam radīt ilgspējīgu, drošu un mierīgu kopienu, kas palīdzētu atgūties ar mūsu planētai un mums visiem mācīties, izaugt un dzīvot uh, pilnvērtīgas dzīves. Es tiešām ar nepacietību gaidu, ka varēsim turpināt šo auglīgo sadarbību. Paldies, eh, komisārs kundze. Līdz ar to šīs diskusijas ir pabeigtas. Tālāk skatīsim nākamo darba kārtības punktu komisijas un padomus paziņojums par cīņu pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā. Vēlos atgādināt, ka, lai piedalītos uh, brīvā mikrofona procedūrā vai, lai iesniegtu zilās kartītes jautājumu, varat izmantot tradicionālo metodi vai arī jaunu elektronisku metodi, un uh, instrukcijas, kā to darīt, ir pieejamas pieejas plenāra zālē. Un tālāk padomas vārdā Nikolīna Priņača lūdzu. Paldies, eh, priekšētājs kundze. Nesen atzīmējām 75. gada dienu kopš Auschwitz nomets atbrīvošanas, un tādēļ šīs diskusijas ir īpaši aktuāls. Jau vairākus gadus mēs redzam, ka uh, arvien vairāk novērojams rasistisks, uh, rasistiski izteicieni, ksenofobija, antisemietismas Eiropā, tas skar mazākuma tautības un citas mazāk aizsargātas grupas, tostarp arī ebrejus. Mēs it īpaši fiksējam, ka antisemītisms un naids joprojām plaši izplatīts. Uh, vēlos skaidri teikt, šāda darbība nav attaisnojama, un mēs uz to raugāmies ārkārtīgi nopietni. Ir vairāki tiesiskie instrumenti, kas nodrošina aizsardzību pret rasismu un citām niecītības formām. Visas dalībvalstis ir pieņēmušas starptautisko konvenciju par visa veida rasistiskas diskriminācijas izskaušanu. ES hart, pamatiesību harta arī liedz diskrimināciju rases, ādas krāsas, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības dēļ. Tāpat Eiropas Savienība ir pieņēmusi konkrētus tiesību aktus cīņai pret naidu un neiecietību. It īpaši atsaucos uz 2008. gada ietvaru lēmumu cīņai ar rasismu un ksenofobiju. 16. gada jūnijā padome uzaicināja dalībvalstis valstis nodrošināt efektīvu pārnesi eh, šim ietvaru lēmumam un citiem eh, būtiskiem tiesību aktiem cīņai ar naidīgiem noziegumiem. Tādēļ dalībvalsts tika aicināja nodrošināt atbilstošu naidpilnu noziegumu reģistrāciju. 18. gada Decembrī ES dalību valstu valdības sūtīja skaidru signālu pieņemot padomas deklarāciju par cīņu pret antisemītismu un kopīgas drošības pieejas izstrādi, lai pasargātu uh, ebreju institūcijas un kopienas Eiropā. Padome secina, ka antisemītisms joprojām plaši izplatīts un aicina ES dalībvalstis rīkoties, lai cīnītos pret antisemītismu un uzlabotu ebreju kopienu drošību. Sociālie tīkli ir viens no galvenajiem rīkiem, kas tiek izmantots, lai izplatītu naidīgus izteikumus. Vien, viens pretlīdzeklis ir saskaņota Eiropas rīcība. Eiropas padomas secinājums par Eiropas pamatiesību hārtu piemērošanu, kas tika pieņemts 17. gada oktobrī, uh, Tur tiek uh, sveikts tas, ko ir panākusi Eiropas Savienības augsta darba grupa cīņai ar rasismu, antisemitismu un citiem necietības veidiem. Mēs tāpat esam priecīgi, ka joprojām ES līmenī notiek uh, dialogs ar lielākajām IT kompānijām, lai cīnītos ar naidīgiem izteikumiem tiešsaistē, tostarp arī izmantojot komisijas uh, ieviesto rīcības kodeksu. Uh, Un svarīgi pieminēt arī pamatiesību aģentūras lielo devumu darbojoties šajā jomā. Pretlīdzekļi, ko minēja, līdz šim ir jāsaka būtu nepietiekami, ja nenāktu tālāk izglītība un darbs ar jauniešiem, un vēl konkrētāk nepieciešamība izveidot demokrātisko noturību, mediju pratību, iecietību, kritisko domāšanu un konfliktu risināšanas prasmes, eh, un tas viss būtu jāiestrādā mācību programmās. Uh, Tāpat ir svarīgi paturēt prātā, ka pasākumi cīņai ar naidīgiem noziegumiem var panākt mērķi tikai tad, ja cietušie ziņo par nodarījumiem policijai un ja policisti reģistrē šādus negadījumus un e, noziegumus kā naidīgus noziegumus. Saskaņā ar statistiku par uh, to, cik bieži tiek ziņots par pārkāpumiem, uh, Eh, nevienmēr policisti tos ir atzinuši par naidīgiem noziegumiem. Laimīgā kārtā eh, dalībvalsts arvien vairāk ievieš eh, pasākumus, lai cīnītos ar šo problēmu. Tas ir saistīts ar policistu izglītošanu, pieprasot piefiksēt visu informāciju par noziegumu un vairāk informācijas par to, kā risināt šādus naidīgus noziegumus. Uh, Atbildība ir mums visiem politiķiem, eh, skolotājiem, eh, vecākiem bērniem, un es aicināju arī tiesnešus un prokurors neaizvērt acis, neaizspiest ausis un cīnīties pret šādu veidu diskrimināciju un naidu. No Auschwitz šausmām pasauli ir guvusi mācību un veidojusi jaunu uh, sistēma, kas eh, balstās mierā un savstarpējā sapratnē. Mēs visi vēlamies to aizstāvēt. Paldies! Mēs paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem! Komisijas vārdā tagad uzklausīsim eh, priekšsēdētājas eh, vietnētas kundzi Jurjevas kundzi. Priekšsēdētāji, deputāti! Pirms divām nedēļām Briselē mēs atzīmējām 75. gada dienu, kopš tika atbrīvota Aušvicas Birkenau koncentrācijas nometni. Iljāna Stegre, kas pārdzīvoja, izdzīvoja holokaustā, dalījās eh, savās apziņās par to, kādām šausmām viņa saskārās šajā nometnē, būdama vēl jauna meitene. Viņa mums atgādināja, ka ienaids eh, rasisms, antisemītisms eh, joprojām mūsdienās ir dzīves. Tas bajā mūsu sabiedrības un apdraud mūsu sabiedrību daudzveidību un tajās mītošās minoritātes. Eiropas Savienības pienākums ir uh, novērst to, lai vēsture šajā ziņā atkārtotos. Mūsu pienākums ir uh, uzturēt spēkā vērtības, kurām balstās mūsu savienība. Holokausts mums ir apliecinājis to, pie kā var novērst antisemītisms un rasisms. Un atmiņas uh, par šo traģēdiju ir Eiropas projekta pašā kodolā un sirdī. Mēs esam, mums pienākums aizsargāt gan jūtu, gan citu minoritāšu kopienas. Esam piedzīvojuši to, ka bailes un ienaids no, no citādiem pēdējā laikā sāk uh, normalizēties. Uh, tas, uh, tas nonāk tradicionālajos pašsaziņas līdzekļos, tiešsaistē, arī politiskajās diskusijās. Tas met smagu izaicinājumu mūsu visām sabiedrībām, ne tikai attiecīgām kopienām, kurās tas notiek. Antisemītiskā rakstura um, uzbrukums sinagogai Halē ir nesen um, pierādījums tam, ka minoritātes aizvien biežāk kļūst par uh, uh naida runas un, un uh, attiecīgi nodarījumu upuriem gan tiešsaistē, gan citviet. Mūsu prioritāte ir nodrošināt to, lai pirmkārt korekti tiktu transponēta un uh, ieviest attiecīgā Eiropas Savienības likumdošana. Tā ir skaitā direktīva par rasu vienlīdzību, uh, direktīva par nodarbinātības līdz, līdzvienību un, un tāpat arī satura direktīva par ksenofobijas un rasismu apkarošanu. Esam strādājuši roku rokā ar tāju valstīm un, uh, un pilsoniskās sabiedrības organizācijām uh, augstlīmeņa grupā cīņā pret ksenofobiju un rasismu, lai uh, adekvāti piemērotu normas attiecībā uz naida kurināšanas apkarošanu. Un ir dažādi instrumenti, kas pieejami dalību valstīm, mm, praktiski cīnoties pret šiem attiecīgiem nodarījumiem. Augstlīmeņa grupa turpinās darboties un nodrošinās to, lai šie instrumenti dalību valstīs arī tiktu uh, aktīvi izmantota un līdz ar to būtu tāda taustāma um, pieredze un, un, un panākums cīņā pret naidarunu. Un runā tieši par naidarunu. Komisija aicinājusi pieņemt uh, krasākus uh, uh, pasākumus, izstrādāts rīcības kodeks cīņai pret naidarunu tiešsaistē, kur lielākās IT kompānijas ir apņēmušās atzīmēt tātad naida runas parādīšanos tiešsaistē un attiecīgo saturu izņemt no interneta maksimāli drīz. 26. gadā tikai 28% no šī satura tika izņemta, nu tagad ir vairāk kā 70% un 89% no brīdinājumiem tiek izvērtēti attiecīgā termiņā, proti 24 stundās. Mēs regulāri sakojam līdzi progresam, Nākamēnes nāksim klajā ar eh, piektā monitoringa pasākuma rezultātiem, ko veicām kopā ar pilsoniskās eh, sabiedrības organizācijām. Esam panākuši to, ka aktīvi sadarbojas visplašākie partneru loki, tātad pilsoniskā sabiedrība, tā kompānijas, eh, valsts struktūras, un tādējādi mēs stiprinām mūsu reakciju pret nedrunas izplatību internetā. Mūsu divi koordinatori šajā jomā ir uh, aktīvi sarbojušies ar uh, ebreju un musulmaņu kopienām, kā arī stiprinājuši sarbību ar starptautiskām organizācijām, dalībvalstu iestādēm un uh, arī NVO. Tāpat arī intensīvi strādājam pie tā, lai īstenotu es Romas stratēģiju, tad, tad stratēģiju cīņai pret uh, Romu diskrimināciju. Mūsu deklarācija cīņai pret uh, Antisemītisms bija būtisks eh, kā tie, kā tie robežšķirti mūsu attīstībā, viss tā ir balsts, ir pieņemts attiecīgas eh, nacionālas stratēģijas, komisija izstrādājusi, respektīvi, izveidojusi atsevišķu darba grupu, kas seko līdz dekorācijas īstenošanai un eh, sniedz atbalstu dalību valstīm un ebreju kopienām, lai sadarbotos šīs stratēģijas īstenošanā. Un esam visai gandrīz, ka nākamā, proti, Vācijas prezidentūra ir izsludinājusi arī to, ka cīņa pret antisemitismu būs viena no tās augstākajām prioritātēm. Mūsu kopējās eh, vēstures eh, kropļošana ir bijusi viena no, no tādām būtiskām iezīmēm, ar ko tiek eh, vairots antisemitisms un, un, un, un naida runa vai trešās valstīs vai pie mums. Nu, jāsaka, arī pat labāk ir vērojami centieni uh, izkropļot holokausta vēsturi vai, vai piemiņu, cilvēki tiek, tiek stigmatizēti tikai tādēļ, ka tie ir ebreji, un, un tas nav pieņemams. Mēģinājumi izkropļot mūsu vēsturi, apdraud mūsu pamatu, pamatus. Dezinformācija un uh, viltus ziņas uzbrūk uh, ne tikai mūsu pagātnē, bet arī, un pirmkārtām, tagadnē. Mums demokrātiem jābūt spējīgām rēģēt uz šo izaicinājumu, mums ir jāpielāgojas uh, jaunie realitātei Tiešsaistes platformas tiek izmantotas tam, lai izplatītu manipulatīvu raksturu ziņas, lai kropļotu demokrātiskās diskusijas nejauktos politiskos procesos. Četri no pieciem eiropiešiem ir uzskata, ka dezinformācija reāli apdraud mūsdienu demokrātiju. Mums jānodrošina, lai demokrātija Eiropā ir labi aizsargāta un lai to nodrošinātu. Komisija izstrādās ES eh, e demokrātijas plānu kas palīdzēs cīņā pret eh, dezinformāciju, atbalstīs brīvus un godīgus plašsaziņas līdzekļus, un tāpat arī nodrošinās to, ka ir informācija par eh, apmaksātu politisku reklāmu un ka ir skaidrība par to, kas un kā eh, finansē Eiropas partijas. Pārskata atbildība ir būtiska. Nedrīkstam pieļaut ārēju iejaukšanos mūsu demokrātiskās sistēmās, ko piekop tie, kas vēlas šķelt un destabilizēt mūsu savienību. Tā ir Eiropas kopienas konstitūta komisijas un dalībās kopēja prioritāte. Mūsdienās minoritātes atkal ir apdraudētas. Līdz ar to mums ir um, jārunā skaidra valoda un jādara vairāk, lai nodrošinātu to, ka eiropieši var um, nebaidīties savā ikdienas uh, dzīvē no rasisma, naida un, un um, diskriminācijas. Eiropas komisija strādās kopā ar parlamentu un jo sevišķi ar eh, pretrasismu un, un diversitātes daudzveidības eh, intergrupu un darba grupu antisemītismu jautājumos, lai šo stratēģiju īstenot. Paldies! Frau Vizepräsidentin, herzlichen Dank für Ihre Einführung. Paldies par ievadvārdiem komisijas kundze. Frakciju vārdā pirmais, pirmais teiksies Metsāls kundze. Thank you, President. Paldies priekšstādātājiem. Esmu dzirdējis daudzas runas, bet tā, kas paliks man atmiņā, tur viena Marijas Tūrs, ka iepriekšējā mēnesī, tātad 78 gadi pagājuši, kopš viņš, sverot vien pāris kilogramus, savām kājām izgāja no Šveices nometnes. Viņš sacīja, tas jau nenotiek pēkšņi. Tas notiek tādēļ, ka pārāk daudz ignorēja to, ka nav taisnīguma, pārāk daudz uzvēl vainu citiem. Uh, un pārāk daudz pieņem to, ka likumi ir sagrozīti. Tieši tādēļ arī mūsdienās ir svarīgi cīnīties pret antisemītismu, rasismu un, un ienaidu. Par to jācīnās ir visur. Mēs Eiropā labi zinām, kādas šausmas slēpjas cilvēkos un, un kas, kas var izrauties no cilvēka vēsos cīlēm. Mums jāmāc ne tikai tas, kas ir noticis, bet kā tas ir noticis. Pakāpeniski, pamazām varojot dažādas pasākums, un ja tā, tad varbūt mēs mācīsimies no vēstures kļūdām arī, arī tad, ja izdzīvojušo balsts jau būs apklusušas. Arī šodien mēs piedzīvojam uzbrukums jūdiem un sinagogām eh, Eiropā un redzam, kā joprojām tiek vainoti citi. Un eh, valsts rīkojas pār, pārlieku lēni aizsargāt tās vērtības, kurām balstīts šī savienība. Mēs redzam, ka mūsu pamatiesības pārlieku bieži tiek apdraudētas. Nedrīkstam klusēt. Nedrīkstam ciest klusi tad, kad eh, Eiropieši bieži vien dzīvo savās mājās ar sapakotu ceļasvam, katram gadījumam. Nedrīkstam paciest netaisnību. Tie, kas eh, cīnās par, par taisnību, eh, viņiem ir jāraugās ar lepnumu uz, uz Eiropu. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut to, ka mēs augstam, paraustam plecus vai, vai politisku motīvu vārdā klusējam. Mūsu Eiropas vēsture pārlieku bieži ir, ir balstīta uz cietušo kamiešiem. Sakot, nekad atkal mums ir, tas, tas ir jāsaka visnopietnība. Un noslēgumā tātad 11. bauslis tev nebūs būt vienlaicīgam, un es ceru, ka tas kļūs par vienu no mūsu vadmotīviem arī šeit. Paldies! Eh, Katīpī ir ienākumā, lūdzu. Paldies! Pirms 75 gadiem mēs, Eiropieši, vienojāmies par to, ka nekad atkal par šo sauklu. Un tomēr 20. gadā antisemitisms atkal eh, izplatās. Nacionāla iniciatīva Eiropas Savienībā ir eh, tāda pieaugoša tendence politiskās partijas arī šeit, šajā institūcijā, arī lēja ūdeni uz antisemītismu un rasismu dzirnamām pret eh, jūdiem, pret eh, migrantiem, pret migrantiem vai LGBT kopienas pārstāvjiem, un mēs nedrīkstam pacelt šo, šo populistu retoriku un pacelt to, ka nacionālisms kļūst par, kļūst par parastās politikas sastāvdaļu, kļūst par jauno normālo, tā teikt. Nedrīkstam pieļaut to, ka tādas partijas kā RD Vācijā, Fidesz eh, Hungārijā, Lega Itālijā, Līga eh, Itālijā kļūst par eh, dominējušiem spēkiem mūsu politiskajās diskusijās. Mēs esam progresīvie politiskie spēki, un tādēļ ļoti atbalstīsim brīvības. Brīvība visiem būt tiem, kas jūs vēlaties būt, un ticēt tam, ko jūs vēlaties ticēt. Savienībā nepieciešams vairāk cīnīties pret naida runu un rasismu Un mēs cīnīsimies eh, par tādu Eiropas Savienību, kurā minoritātes un mazai sargātie ir aizsargāti pienācīgā mērā no jebkuras diskriminācijas. Eiropai ir jābūt eh, tiesiskuma un nevis vairākuma teritorijai. Mēs eh, ticam tādai savienībai, kurā pēc 75 gadiem mēs esam joprojām mācījušies no pagātnes kļūdām, ka mēs runājam skaidru valodu, mēs, mēs rīkojamies un nepieļaujam to, ka mūsu līdzcilvēki Eiropieši tiek diskriminēti. Paldies. Tālāk, Frederika Rīsta, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Ir pirms 37 gadiem cilvēki tika mm, vienkārši mocīti, dedzināti tikai tāpēc, ka viņi bija ebreji. Un šī cilvēka nāve mums katru dienu liek atcerēties par cilvēcību. Uh, Sarā Limi bija 67 gadi. Viņa arī tika nosista līdz nāvē tikai tāpēc, ka viņa ir ebrejiete. Šis eh, process eh, nenotika līdz galām, um, un, un eh, beigās viņa atzina par uh, krimināli sodāmu, tāpēc, ka e, bija lietota marihuāna. Un e, mēs e, redzam, ka šeit patiešām tiesības un tiesas nedarbojas. Antisemītisms nogalina Eiropā. Ļoti daudz ebreji Eiropā baidās. Vēl ar vienu ir ļoti daudz skolu, sinagogu un kapsētu, kuras Eiropā ir jāaizsargā. Viena trešā daļa no Eiropiešiem atzīst, ka viņi neko nezina vai zina ļoti maz par holokaustu, un šīs atmiņas ir ārkārtīgi būtiskas. Mums eh, vajadzētu vērsties pret šo rasismu, kas vēl ar vienu valda eh, skolu pagalmos, eh, mēdījos, sociālajos tīklos. 50 valstu vadītāji devās uz Jeruzalemi, lai pie, pieminētu Aušvicu. Uh, Ungārijas prezidents arī bija klāt, un tomēr pirms divām dienām Budapeštā eh, tūkstošiem eh, nacistu no visas eh, Eiropas bija ieradušies, lai izietu ielās. Un tas viss notiek mūsu acu priekšā. Mēs visi zinām, ka komisār kungs jūs esat apņēmies rīkoties, bet vai tiešām Eiropa dara pie, pietiekami daudz? Paldies, Jāfilip Timans, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Runājot par rasismu un antisemitismu izplatīšanos Eiropā, mm, par to pēdējā laikā pamatot tiek visai daudz uh, runāts, arī uh, mūsu parlamentā, Beļģijā, arī šeit. Un um, mēs redzam, ka mm, rasisms uh, patiesībā vērojams um, visur. Un bieži gan to ir grūti uztaustīt, identificēt. identificēt. Un tieši rasisti ir atbildīgi par 99% no antisemītiskajiem izlaicieniem Eiropā. Tā ir realitāte. Mēs uh, mēģinam reaģēt uz situāciju, bet uh, nevis rīkoties proaktīvi. Mums jāsauc lietas īstajos vārdos. Un, uh, Un vienlaiks mēs nedrīkstam nacionālistus saukt par rasistiem tikai tad, ja viņi mēģina aizsargāt savas robežas. Un uh, ir jā, šie tās reālās problēmas, kurām jārot risinājums. Paldies! Tanke. Apsi. Paldies, vēlos jūs informēt, ka esam uh, krietni iekavējuši, mums ir neliels tāds laikas spiediens. Un tādēļ brīvā mikrofona procedūrā varēsim uzklausīt tikai piecus kolēģus, lai kaut cik iekļautos tā grafikā. Un nākamais pētēcējs Lāgodīns. Ka kungs, lūdzu, jums vārds. Nu, mēs daudz esam piedzīvojuši pēdējā laikā, kā ekstrēmie labējie, kas, pār, kurus pārstāv arī cits kungs, kas iestās pirms mums. Uh, Un, un, un tāpat arī Vācijā tas izplatās. Un Ungārijas ministra prezidents izmanto tādas mistiskas klišejas radikāļi Austrijā un Igaunijā, kā arī citur ir iekļuvuši valdībā. Un jūda Eiropā vairs nejūtas droši, tāpat arī Romas jau sen. Un mūsu, mēs redzam, kā šie dami, tā teikt, sagrūst mūsu galvās. Un mēs uh, Uh, sūdzamies par jūdu kapitālu, par, par viņu nodarījumiem. Un um, pāris um, uh, mm, kilometrus no šejienes karnevālā ir gadus uh, tiek mm, izmantoti uh, antisemitiski lozungi. Un neviens neko nedara. Ko tad Eiropas Savienība, mm, kā, kā tā reaģē? Es uzdodu šo jautājumu visiem dalībvalstīm. valstīm Mūsu prezidente pagājušajā nedēļā Jeruzalemē teica skaistu runu, bet ar vārdiem vien jau šo cīņu slēgt nevar. Mums ir eh, nepieciešams daudz vairāk, mums ir eh, nepieciešama konkrēta attieksme. Nu, komisija ir izsludinājusi cīņu pret antisemītismu, bet vai tās rīcībā ir pietiekami daudz resursu, lai to pabeigtu? Un kā tad konkrēti dalība valstis uh, īstenos šo, šos padomus secinājumus. Kā tie tiks eh, realitātē piemērot, to mēs nesenam. Un mēs gaidām atbildes uz šiem jautājumiem, un šīs atbildes es eh, pieprasu ne tikai kā antisemītismu grupas eh, pārstāvis šajā parlamentā, bet arī kā Eiropas pilsonis. Šie dambi tiešām plīst, un mums ir nepieciešams tos saglābt. Paldies! Paldies, kolēģi! Esmu noslēdzis Catch the Eye, tātad. Uh, brīvā mikrofona sarakstu. Seši kolēģi ir pieteikušies, un um, Nikolā Pakačīnī uzklausīsim kā nākamu. Paldies priekšsādātājiem! Pirms divām stundām šeit mēs dzirdējām uh, naida runu un, un uh, skarbas. Uh, Eh, skarbs izteikums. Um, tika izteikts apsūdzības par um, cilvēktiesību pārkāpumiem, par, par vardarbīgu an aneksiju Palestīnā, starptautisko tiesību pārkāpumiem, kara noziegumiem. Un uh, tagad tie paši cilvēki, kas um, izteica šīs tēzes, uh, izsakās šajā diskusijā. Un, uh, atsakās uzņemties atbildību par uh, antisemītismu un anti-islāmiska rakstura nodarījumiem. Tie cilvēki, kas nevēlas, lai ebreji turpinātu pie, piekopt savu reliģiju, Goldsmita kungs, um, rabīnu konferences priekšsēdētājs pirms pāris nedēļām sacīja, ka lielākās problēmas, ar kurām mēs saskaramies, ir, ir tās, ka, ka, ka um, Eiropā nekas nav mainījies. Paldies! Paldies tālāk, Ernstas kundze. Paldies, kā sacīja mans kolēģis, te, te pagreisi, uzbrukumi sinagogām turpinās. To dara labējie ekstrēmisti. Mums ir jābruņojas, lai tas neturpinātos. Un jūdzi uz Eiropas tēlām ir apdraudēti. Un šajā, šeit ir partijas, kas uh, Eh, antisemītismu uzskata par, par eh, pašpasējumu saprotamu. Mums ir kas jādara, un kas jādara ne tikai tās piemiņas pasākumos vai, vai, vai simboliski, eh, meklēt īstos vārdus, ir vecie un jaunie nacisti turpina darboties, un pret viņiem ir jācīnās. Pret viņiem jācīnās sabiedrībā, uz ielām, ikdienā, parlamentos. Un eh, mums jāatcerās arī par vēstures sagrozīšanu. Tas ir viennozīmīgi jānosod šeit. Eh, fašisms un, un eh, komunisms ne, turpmāk neies cauri. Vēsture mums uzliek zināmas pienākumus, arī jums, kolēģi. Fašismu, rasismu upuriem mēs, mēs, mēs esam piemiņu parādā un esam atbildīgi viņu priekšā. Paldies, tālāk Laura Ferrara. Grazie, prezidente. Uh,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 Šis naids parādās gan reālajā dzīvē, gan virtuālajā pasaulē. Daudzas sabiedrības grupas tiek pakļautas diskriminācijai viņu ādas krāsas dēļ, viņu reliģisko uzskatu vai seksuālās orientācijas dēļ. Tas nozīmē, ka ir patiešām jānodrošina, lai visiem būtu viņu tiesības, viņu cilvēktiesības, bet lai sabiedrība būtu arī iekļaujošāka. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāpieņem uh, Uh, profilakses pasākumi. Te ir runa par izpratnes veicināšanu, jo īpaši jaunāko sabiedrības locekļu vidū mums ir jānodrošina, lai kas tam līdzīgs vairs neatkārtotos. Ir jāvēršas pret naidu un neiecietību. Tāpat arī ir jānodrošina, lai sankcijas būtu adekvātas, lai cilvēki tiktu zod, sodīti, ja kaut kas tāds tiek pieļauts. Uzskatu, ka visas Eiropas interesēs ir nodrošināt šādu rīcību. Paulaka kungs. Paldies, uh, priekšādātāji! Esmu ticīgais, daudzi no jums arī iespējams ir ticīgie. Daudz no tiem, kas uh, simpatizē fašistiem, arī um, izliekas, ka viņi ir ticīgie. Katrs uh, no viņiem ir atšķirīgs. Ja neonacisti gūtu pārsvaru, iespējams, ka puse no mums vairs šeit nestāvētu. Iespējams, ka uh, Mums eh, ir atšķirīgi viedokļi, bet eh, mums taču visiem ir vienādas asinis. Gan neonacistiem, gan ebrejiem, gan visiem pārējiem asins ir sarkanā krāsā, bet uh, fašisti izmanto šo ideoloģiju, lai uh, izdarītu zvērības. Uh, Viņi apgalvo, ka viņi ir strādājuši dieva un tautas vārdā. Mēs eh, saskaramies šeit ar lielām problēmām. Valstis eh, dzīvo nabadzībā. Daži cilvēki ir spiesti dzīvot bez kanalizācijas, bez ūdens apgādes. Ja mēs nerisināsim šīs problēmas, tad šeit pārsvarā gūs fašisti. Vajadzētu nodrošināt, lai politis, politiķi risinātu cilvēku problēmas. Mums vajadzētu izvairīties no šādām pārākām rasēm. Par šādiem noziegumiem ir jāmaksā. Uzskatu, ka visām institūcijām vajadzētu pie tā strādāt. Mēs jau tagad zinām, pie kā noved ekstrēmisms. Ja ekstrēmismam tiek dotas iespējas, tad mēs jau tagad saprotam, kādi tam būs rezultāti. Ekstrēmisti daudzās valstīs paļaujas uz korupciju, uz neatrisinātām problēmām, jo īpaši, ja runa par Romu kopienu. Ja, kolēģe, am Wort ist nun Herr Lopes Aquilar. Lielas paldies, Palaka kungam, tagad Lopes Agilārs. Paldies priekšādātāju, vicepriekšādātājs Juravas kundzei. Šīs debates ir par antisemītismu un rasismu Eiropā, un uzskatu, ka šīs debates ir ļoti jēgpilnas. Ne tikai tāpēc, ka Eirobarometra aptaujas rāda, ka pieauga diskriminējoša rīcība pret dažādu veidu personām un uh, Uh, veselām pilsoņu kopienām Eiropas Savienībā, kuru tiesības tiek aizsargātas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Pieaug arī dažādi mm, naidā balstīti noziegumi. Tiek uh, notiek vēršanās pret uh, cilvēku kategorijām. Tieši tāpēc mums ir jāpauž savs uztraukums un mums ir jāicina arī komisija un padome Eh, cīnīties pret šīm parādībām. Mums ir jāpieņem eh, dažādi instrumenti. 2007. gada 1. jūnijā mēs pieņēmām rezolūciju pret antisemītismu. Tur mēs eh, paudām arī nosodījumu par holokaustu, bet mums ir jāatgādina arī par Eiropas padomes 2008. gada decembrī pieņemto dokumentu, lai rīkotos uh, divās frontēs. Tātad ir jācīnās pret naidu un vienlaicīgi ir, ir jācīnās pret noziegumiem, kas aicina uz vardarbību. Šeit vajadzētu noteikti pareizi īstenot 2008. gada pamata lēmuma atbilstošu piemērošanu. Mums ir vajadzīgi visi vajadzīgi instrumenti. Pirmkārtām ir jāapmāca atbildīgās iestādes, otrām kārtām ir jāreģistrē šie naida noziegumi, un treškārt ir jāaizsargā arī cietošie, cietušie. Tāpat arī ir jānodrošina uh, aizsardzība visām šīm apdraudētajām kopienām. Te ir runa gan par ebrejiem, gan arī par uh, romiem, un nevajadzētu uh, šeit. Uh, attaisnot šāda veida neiecietību. Tas pilnīgi neatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Paldies! Danke, Frau... Liels paldies! Anna Jūlija Donāta. Yeah, thank you. In Hungary lately an anti-Roma... Ungārijā ir uzsākta pret Romu valdības kampaņa. Uh, Um, premjers uzstāja, ka Romu bērni ir uh, jāapmācā mm, atsevišķi laukskolās. Šādā veidā tiek uh, nodrošināta reāla šo bērnu segregācija. Un uh, tiek arī apgalvots, ka Romi saņemot naudu, kaut arī nestrādājot. Šādi naidīgi izteikumi un uh, atklāta rasistiska politika arvien vairāk parādās Eiropā. Pēdējos gados uh, šāda veida fenomeni tikai pieaug. Populistiskām un rasistiskām kustībām šeit ir ļoti nozīmīga loma. Uh, Viņi uzskata, ka šīs kopienas ir uh, veids, kā atbrīvoties no negatīvām emocijām. Ja mēs nerīkosimies tagad, tad uh, tam būs domino ietekmē, tāpēc, ka ekstrēmisti mācās viens no otra. Šeit tiek izmantotas dažādas propagandas metodes. Ja mēs nerīkosimies tagad un nedarīsim to izšķiroši, tad viņi turpinās graut Eiropas Savienības principus un vērtības, piemēram, solidaritāte, cilvēka cieņa, nediskriminācija visis, visas šīs vērtības vairs Eiropā nebūs vērtības, tieši tāpēc mums tagad ir jārīkojas. Liels paldies tagad eh, Suzanna Čekardī. Paldies, priekšādātāji! Rietumu pasaules vēsture mums ir rādījusi, ka antisemītisms ir tāds kā lakmus papīrītis sabiedrības degradācijai. Visi vēlas dzīvot veselīgā sabiedrībā, un tāpēc mums vajadzētu cīnīties pret antisemītismu. Izraels valsts, tās politiskā un reliģiskā mm, integritāte ir jāsaglabā. Izraela ir demokrātijas cietoksnis tuvajos austrumos. Ebreju un kristiešu tradīcijas Eiropā ir ļoti svarīgas. Mums ir jāaizsargā Izraela. mums ir jāiestājas gan par ebreju reliģiju, gan arī par kristietības piemiņu. Mums Eiropā ir jāpasargā arī no jebkāda veida vēršanās pret uh, demokrātiju vai uh, neiecietību. Lielas paldies tagad Kunkes kundzei. Mēs uh, Dzirdam šeit daudzus un dažādus uh, izteikumus, kas uh, vēršas gan pret ebrejiem, gan pret musulmaņiem, uh, pret iespējams tādiem cilvēkiem kā es. Daudz iespējams zinās, ka tie ir tikai tukši vārdi, bet aiz šīs retorikas slēpjas arī daudz kas cits. Vienalga no kurienes mēs nāktu, vienalga no kurienes eh, nāktu mūsu vecāki, cik daudz pigmentu būtu mūsu ādā, šāds rasisms eh, var izplatīties tālāk. Mums vajadzētu šo apdraudējumu uztvert nopietni. Nav akceptējami, ka Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji 15 gadu laikā nav uh, parakstījuši pret diskriminācijas direktīvu. Paldies! Prudzīnska kungs. Bardzo dziękuję. Paldies! Dāmas un kungi! Izteikumi par antisemītismu un tā cēloņiem noteikti ir jāsver nopietni. Šeit nav runa par, par kaut kādiem nacistiem vai tikai par Aušvicas noliedzējiem. Galu galā šeit ir jādomā arī par arī citām nometnēm. Mani patiešām pārsteidza tas, ka kreisie nepiekrīt eh, tad, kad fašisms tika pielīdzināts komunismam. Staļins par ebrejiem teica, ka strādniekiem ir jādod rungas, lai viņi varētu izgāzt savas dusmas uz ebrejiem pēc darba. Tāpat arī polijas armijā bija antisemītiska tīrīšana. Tāpēc es gribētu šeit citēt Janukovski, uh, polijas rakstnieku, kurš teica, ka cilvēkiem ir jāuzņemas atbildība par citu likteni. Mēs uh, nedrīkstam noliegt to, kas ir noticis. Mekte. Paldies! Kjara Ponsāti Obiols. Lielas paldies priekšādātāji! Viens no šausminošākajiem noziegumiem pret eh, ebrejiem notika 1492. Eh, gadā, kad tā saucamie karaļi katoļi eh, sāka izraidīt ebrejus no Sefārdijas. Šī bija pirmā valsts vērsta antisemītisma epizode. Adolfs Hitlers to abrīnoja un mēģināja darīt to pašu. Mums vajadzētu atcerēties par Spānijas neiecietību un tās traģiskajiem iznākumiem. Pašlaik šī neiecietība izpaužas kā naids vai nicinājums pret katalāņu minoritātes tiesībām. Tas uh, iet roku rokā ar, uh, ar fašisma uh, slavināšanu. Spānijas eh, tiesneši ir izmantojuši likumus pret naidu, lai vajātu kataloniešu skolotājus, kas kritizēja uh, policijas uh, vardarbību. Bez uh, demokrātiskiem tiesnešiem, kas varētu piemērot likumus, likumiem nav nekādas vērtības. Lielas paldies tagad, Tomas Tobē. Paldies priekšādātāji, godāmie